mums ir jāieņem pavisam īpaša nostāja, runājot par mūsu politiku um, nākotnē. Paldies, ministru kungs. Ir saņemts seši rezolūcijas priekšlikumi. Debašu sakarā debats mēs beidzam un attiecīgais balsojums notiks rīt pūksteni 12. Atsevišķi kolēģi ir darījuši zināmu ka vēlas izteikties, bet eh, cik es saprotu, tas attiec uz nākamo darba kārtības punktu. Un viņi izteiksies nākamā punkta brīvā mikrofona procedūrā. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas un komisijas paziņojuma attiecībā uz 4. apvienoto nāciju organizācijas konferenci par vismazāk attīstītajām valstīm. Man tiek ziņots, ka mēs esam ļoti lielā laika trūkumā, tāpēc lūdzu visus, taiskaitā padomu un komisiju, izteikties maksimāli lakoniski, lai mēs varētu pabeigt mūsu darba kārtību eh, kā tas ir paredzēts un savlaicīgi. Un pirmkārt dodu vārdu Nemeta kungam padomas vārdā, lai viņš varētu nākt klājā ar savu paziņojumu. Jums ir vārds, Nemeta kungs. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, Eiropas Savienība pilnībā apņēmusies, lai būtu veiksmīga ANO 4. konference par vismazāk attīstījām valstīm, kas notiks Stambulā no 9. līdz 13. maijam nu šogad. Mēs uzskatām, ka šī konference nodrošina lielisku iespēju pastiprināt atbalstu šīm vismazāk attīstītajām valstīm. Padome ir pieņēmusi savus secinājumus, kurus es sarunu vedēju varētu izmantot kā vadlīnijas un arī īstenot tās konferencē. Tas ir svarīgi, lai mēs sasniegtu tūkstošgads attīstības mērķus. Līdz ar to mēs atbalstam iekļaujošu un ilgspējīgu attīstību visām mazatīstītajām valstīm, kas pārstāv mazāko un vājāko segmentu starptautiskajā savi sabiedrībā un kuras ir raksturīgs ar to, ka tās smagi cieši no ārējiem ekonomiskajiem triecieniem, no dabas un cilvēku radītām katastrofām un dažāda veida slimībām. Un mēs atbalstam to, ka tiek izdarīts akcents uz tādiem reģioniem, kas varētu palīdzēt attīstīt vismazāk attīstītās valstis, un jāņem vērā arī tas, ko mēs iemācījāmies 2001. gada Br Brīseles rīcības programmā, nospražot konkrēķus mērķus šīm valstīm ilgtermiņa sadarbība ES partnerības ietvaros iekļaujas nepieciešamos mehānismus ir svarīga, lai mēs varētu šos reģionus attīstīt. It īpaši Eiropas Savienība uzskata, ka Stambulas konferences rezultātā būtu jāskat trīs galvenie mērķi jācīņās pret šo valstu ne, mazāku aizsargātību, pastiprinot to iztrūbīt ārējiem triecieniem. Otkārt, jāveicina labvēlīga vidi ilgspējīgai attīstībai šajās valstīs, un treškārt jāveicina iekļaujoša un ilgspējīga attīstība un izaugsme. Šie mērķi arī ir tiek ņemti veicot diskusijas ar ES un šīm valstīm sagatavošanas procesā un arī pašā konferencī. Savienība vienmēr ir bijusi priekšgalā starptautiskajā sabiedrībā palīdzot vismazāk attīstītajām valstīm un ir vislielākais pabalsta sniedzējs un ir bijusi vislabākā partneri īstenojot savu apņemšanos, tīpaši par piekļūt tirgumu, par izcelsmes noteikumiem un to atvieglojumiem, un ir pietiekami daudz palīdzējusi ilgspējīgā attīstībā un politiskā saskaņotībā par attīstību. Dažas valstis ir tiešām labi izaugušas un daudz progresu sasnieguši pēdējo desmit gadu laikā. Tomēr ir skaidrs, ka viss šis progress nav vienlīdzīgs un ļoti daudz vēl ir jādara. It īpaši um, valstīs dienvidiem no Sahāras tūkstneša, valstīs, kurās ir militāri konflikti vai citādi nestabila situācija. Tādēļ Eiropas Savienība nesen ir atkārtojusi savu apņemšanos kopējā kontekstā, lai kopējiem spēkiem panāktu 0,15 līdz 0,20 20% pieaugumu. Un, protams, šīm valstīm pašām ir jāuzņemas atbildību savu attīstību un donoru sabiedrības atbalsts ir balstīts uz savu iniciatīvu un to, ka dalību valstis spēja uzņemties atbildību. Sabiedrība uzsver arī to, ka šajās valstīs at, attīstība ir atkarīga no labas pārvaldības, cilvēktiesību ievērošanas un dzimumu līdztiesības. Un pēdīgi, dāmas un kungas, vienlaikus mēs esam pārliecināti, ka visas valstis ir ar atbildību palīdzēt attīstītām valstīm, lai mazinātu nabadzību un panāktu tūkstošgadus mērķus. Progress ir saistīts ar attīstības partneru kva politiku kvalitāti. Tādēļ ir ievērojami jāuzlabo to efektivitāte, palīdzības mehānismiem un jāizpilda jau doties solījumi. Vairākas reizes Eiropas Savienība ir aicinājusi citas donoru valstis pildīt savus solījumus, un ir jādod arī zināma atbalsta daļa vismazāk attīstītajām valstīm. Paldies! Ministra kungs, paldies! Nākošais runātājs ir komisijas pārstāvs, bet es redzēju, ka Nikolai kundze pacēla zilo kārtīti. Manuprāt, viņa vēlas izteikties brīvā mikrofona eh, kārtā. Zilo kārtīti nevar izmantot, lai uzrunātu padomu vai komisiju. Ja es pareizi saprotu, jūs vēlaties piedalīties eh, vēlākās debatēs, bet tagad ir vārds Fīles kungam komisijas vārdā, lai viņš nāk klajā ar savu deklarāciju. Much, uh, Paldies priekšsētāji, cienījamie deputāti. Komisija ir apņēmusies, lai panāktu veiksmīgu rezultātu 4. no konferencē par vismazāk attīstītām valstīm Stambulā, radot jaunu politisko kustību, lai īstenotu iekļaujošo attīstību, ilgspējīgu attīstību, nabadzības samazināšanu un citu labumus vismazāk attīstītajās valstīs. Tas ir pausts arī padoms secinājumos, ko pieņemt 31. martā attiecībā uz instrukcijām ES dalībai gaidāmajā konferencē par vismazāk attīstītajām valstīm. Es priecājos arī par to, ka arī parlaments būs ievērojami pārstāvēts delegācijā, kas piedalīsies ANO konferencē. Daudzas no šīm valstīm ir ļoti daudz sasnieguši attīstības ziņā, bet progress nav Uh, vienlīdzīgs un ir vēl daudz darba darāms. Un dažas, tikai dažas valstis sasniedz nospraustos mēģus, un lielākā daļa no tām atpaliek no tūkstošgadus attīstības mēģu sasniegšanas. Mums, kā donoru valstīm un arī šīm vismazāk attīstītajām valstīm, ir jāņem vērā tās mācības, ko ir sniegušas dažas no vismazāk attīstītajām valstīm, un arī ņemot vēro Br Briseles rīcības plānu īstenošanu. Globāla partnerība un atbildības uzņemšanās ir svarīga, lai konference būtu veiksmīga. Attīstība ir darbs visiem. Valstīm ir pašām jāuzņems atbildība par savas attīstības veicināšanu, izveidojot labu politiku un labu pārvaldību. Runājot par vismazāk attīstītajām valstīm, Eiropas Savienība ir bijis visveiksmīgākais attīstības partneris, pildot savas apņemšanās it īpaši attiecībā uz piekļuvu tirgiem, izcelsmes noteikumiem un parāda atvieglojumiem. Eiropas Savienība ir sasniegusi ļoti lielu procesu, at, progresu attiecībā uz atbalstu attīstību. Un mūsu plāns Istambulā ir tāds, ka mēs aicināsim citus donorus un attīstības partnerus rīkoties tikpat ambiciozi, kā to darām mēs. Attīstītajām valstīm ir jāpalīdz jaunatīstības valstīm, lai tās varētu cīnīties pret nabadzību un šādā globālās partnerības kontekstā arī jaunatīstības valstīm ir jādara savs darba, savu darbu daļa. Un tad Mēs redzam, ka iekļaujoša izaugsme un ilgspējīga attīstība ir svarīga visām šīm valstīm, un tas var ievērojami ietekmēt cilvēku dzīvi, veicinot labklājību un nodarbinātību. Tirniecība ir kā dzinējs izaugsmei, bet Eiropa Savienība vēlas uzsvērt, ka savstarpēja atkarības starp progresu un vismazāk attīstītām valstīm ir cilvēktiesības, dzimuma vienlīdzība, laba pārvaldība, miers un drošība. Visi šie aspekti ir saistīti ar to, cik veiksmīgs ir attīstības partneru politikas. Līdz ar to ir jācenšas uzlabot eidu palīdzības mehānismu uh, efektivitāte un citu mehānismu darbību. Cienījamies priekšādātājiem, prezidentūra jau ir nospraudus prioritātes, vēlos tikai piebilst, ka konferencai ir jārunā arī citiem jautājumiem. Eiropas Savienība aicinās runāt par konkrētiem mehānismiem, par atbalstu piesniegšanu un komisija ir pārliecināta, ka šī jaunā kustība ļaus ievērojami palēnāt to valstu skaitu, kuras pārē izkļūst no šīs kategorijas vismazāk attīstītās valstis nākamo desmit gadu laikā. Paldies! Paldies, komisār! Sāksim politisko grupu pārstāvjiem. Tautas grupas vārdā tev Haruskungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, padomas secinājumi, kas ir saistīti uz Eiropas saimnības, ar Eiropas saimnības saistībām. Eh, saistības ir laba lieta, bet ir jābūt izstrādātiem praktiskiem pasākumiem to realizēšanai. ANO tikšanās reizē Stambulā eh, tik ka pieņemta ļoti stingra rezolūcija, kas pauž mūsu attieksmi, taču delegācijas status paliek problēma, jo kā novērotājiem viņam nebija tiesību e, tieši iejaukties un ietekmēt procesus. Es esmu pārliecināts, ka Barozo kungs varētu iejaukties un mainīt šo situāciju. Lai kontrolētu migrantu plūsmas, nepietiek tikai turpināt ļaut tik daudziem cilvēkiem dzīvot cilvēku necienīgos apstākļos un dziļā nabadzībā. Es domāju, ka politika attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm ir jāpārskata. Acīm redzot, mehānismi, kas ir ieviesti, nav pietiekami, lai aburto nabadzības loku pārrautu. Eh, pilnīgi skaidrs, ka šo valstu bagātību eksploatācija nāk no ārpus, trūkst arī demokrātijas un nav drošības. Tas ir tas, kas galvenokārt raksturo šīs valstis. Valstīm trūkst arī uh, attiecīgo infrastruktūru, nav attīstīts lauksaimniecības izglītības sistēmas, rūpniecības un tā tālāk, nemaz jau nerunājot par kaut cik saprātīgu tiesu sistēmu. Paldies, un tālāk. Bērmāna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. E, ekonomiskā izaugsmē e, tāpat arī demokrātiskas pārmaiņas e, un cits, citi panākumi ir bijuši vērojumi šajās valstīs. Tāpat arī mēs apzināmies, ka mērķi vēl ir ļoti tāli. un e, vistrūcīgāko valstu saraksts e, gadiem ilgi nav mainīsi, mainījies. Ir tāpat arī neskaitāms cilvēks skaits, kuriem jādzīvo zem nabadzības sliekšņa ikdienā. Un arī jāapzinās, ka attīstības politika nav darbojusies, kā pienākās eh, ir jāizdara secinājumi no Stambuls eh, tikšanās, ir jādomā par to, kā var veidot stabilitāti, mazināt spriedzumu, spriedzi un stabilizēt mieru eh, tikt galā ar nevienlīdzībām, atbrīvoties no diktatūras, nodrošināt demokrātiskas pārmaiņas kas savukārt dot iespēju tuvoties tūkstošgadas mērķiem, jo jāapzinās, ka e, nabadzīgā valstī neviens nevar atļauties saslimt, tā ir katastrofa, ir jādomā par veselības apdrošināšanu, uh, lai būtu pieejams gan vakcinēšanas, gan, eh, gan klīnika. Paldies! Nākošais runātājs Gērans Kungs no liberāļiem. 2011. gadā eh, pasaules eh, koprodukts pieaug, ir pieauga pār 12 miljārdiem. Lūk, tā ir aritmētika. Bet politikā Vistrūcīgāko likteņu uzlabošanās nav tik acīm redzama. Situācija ir steidzami, ir jāuzlabo. Un mums ir jādomā par mērķiecīgām sadarbības programmām. Otrkārt, ir jāapzinās, ka, piemēram, Ķīnai, pirmajam savienotos kreditoram ir pietiekami daudz līdzekļu, lai apkarotu nabadzību savās robežās. Treškārt, Mums ir jāapzinās, ka nepieciešams spēcīgi partneri. Mēs eh, varam eh, sniegt savu politisko gribu, savu pieredzi. Un tā kā mēs esam pirmie, pirmie donori, tad mums ir jāuzņemas arī vadošā loma šajā konferencē. Paldies. Um, eh, Teverkungs. Uh, Runājot par statusu, kāds ir Eiropas parlamentam startautiskajās konferencēs, um, situācija ir neapmierinoša. Mēs esam viena no trīs galvenajām Eiropas Savienības institūcijām. Jā, mēs esam lielākie donori vistrūcīgākajām valstīm. Mēs esam trīskāršojuši uh, palīdzību, bet nabadzība ir tikai pastiprinājusies. Paskals Lamī pirms dažiem gadiem ieviesa programmu, kas saucās jebkas tikai neieroči, tātad palīdzība visādā veidā tikai nerieročiem. Šīm valstīm būtībā nav rūpniecīskas kapacitātes, un viņiem ir jātīst lauksaimnieciskā kapacitāte mums ir e, jāpalielina viņu kapacitāte tirgoties, jo ne jau palīdzība, bet spēja tirgoties var samazināt nabadzību. Tātad mums ir jāceļ viņu kapacitāte eksportēt to, ko viņi spēja e, eksportēt, un tā ir lauksaimniecības produkcija un e, zivsaimniecības produkcija, bet mēs to nedaram. mēs nepalīdzam palielināt šīm, šo visu atpalikšāko valstu kapacitāti. No 51 tikai 3 ir mainījuši savu statusu. Viņas no šīs visnabadzīgāko valstu līgas ir spējušas izkļūt, bet tikai 3. Mēs sev, man liekas, vienkārši muļķojam. Muļķojam arī šis valstis. Paldies, Cimers kundze. Jā, paldies. Es gribētu vērsties pie padomas un komisijas ar jautājumu, kāpēc mēs tik daudz pūšam tukšus burbuļus? Eiropas Savienības dalība valstis un Eiropas Savienībai kā tādai ir jāatzīst un jāpilda savas saistības attiecībā pret šīm valstīm. Uh, Mēs nevaram paciest, ka valstis nepilda savus solījumus. Nevar taču pieļaut, ka miljardi cilvēku uh, cieš bādu katru dienu. Un lielākā daļa mūsu uh, palī attīstības palīdzības netiek izmantota atbilstoši šī, eh, šie palīdzības apjomi ir eh, it kā palielinājušies, un tomēr miljardi cilvēki joprojām cieš eh, bādu. Lai varētu uzlabot situāciju, mums ir jāpilda tas, ko mēs esam apņēmušies darīt. Tālāk, Klējs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir jādomā par argumentu, ka jo vairāk tiek piešķirta palīdzība, jo vairāk būs izaugsme. Šis princips ir, sevi nav pierādījis. Un ar attīstības palīdzību mēs eh, domājam par demokrātijas veidošanu. Mēs mēģinam ma afrikāņiem mācīt, eh, mācām drīzāk ubagošanu nekā, nekā strādāšanu. Un visbeidzot, eh, viņiem neizdodas izveidot šo Eh, darba stilu, kādu mēs ļoti gaidām no viņiem. Er Un ir jādomā par to, kā var situācija risināt, ja nav attīstības palīdzībai. Eh, eh, tad mums varbūt būtu jāpieliek lielāki pūliņi. Mr. Berman, you have 30 seconds. Bervankungs, jums ir 30 sekundes. Runāšu nīderlandiešu valodā. Šeit ir jārunā par bagāto valstu e, un Amerikas interesēm šajās valstīs. Tas ir novedis pie diktatūru izveidošanās, un tas nozīmē, ka demokrātijas vienkārši šajās valstīs nedarbojās. Uh, un nekas nav darīts, lai veicinātu stabilitāti un demokrātijas veidošanos šajās valstīs. Bet mēs sniedzam palīdzību šiem valstīm. Vai tas ir tas, ko es gribēju teikt? Eh, Bērmena kungs, es varu jums tikai piekrist, jo, protams, ka tā ir mūsu vaina, ka diktatori joprojām turas pie varas, piemēram, paskatieties uz Kubu. Uh, Castro tika uzskatīts par partneri, ar kuru var vest sarunas. Bet es domāju, ka tas būtu jāatstāja pagātnē, un mums vajadzētu runāt tikai ar demokrātiski ievēlētiem uh, tautas priekšstāvjiem. Kačmarek kungs. Uh, paldies. Uh, Pirms 40 gadiem tika izmantot šis, izgudrot šis termins vismazāk attīstītās valstis. Un tās bija valstis, eh, kuras, eh, kurām visvairāk bija nepieciešama palīdzība. Eh, šī definīcija vai nokļūšana šajā kategorijā nebija atkarīga tikai no IKP uz vienu iedzīvotāju, bet no virknes arī citiem faktoriem. Lielākā daļa šo valstu atrodas Āfrikā Un, protams, ka ir pareizi, ka Eiropas Savienība pievērš tik daudz uzmanības šim kontinentam. Bet, diemžēl, ir jāsaka, ka valstu skaits, kuras nokļūst šajā kategorijā, palielinās, un tikai trīs no grupas ir spējušas izrauties. Un tieši tādēļ ANO konferencē vajadzētu ļoti rūpīgi apspriest, kā izstrādāt uh, stratēģiju attīstībai šīm valstīm Stratēģija ir jābūt viegli uzraugāmai un izmērāmai. Ir labi, eh, ka padoma un komisija vēlas palīdzēt šajā procesā, un tā saucamā iekļaujošā attīstība ir ļoti labs jēdziens, bet e, grūti būs pateikt, kurā brīdī tad šī palīdzība tiešām būs iekļaujoša. Taču tas ir svarīgs faktors, lai celtu ekonomisko kapacitāti šajās valstīs. Tālāk ar sēnis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs, cienējamie kolēģi. Es domāju, ka mums ir nepieciešams izvirzīt pilnīgi skaidrus mērķus konferencē Stambulā. Mums vajadzētu vismaz uz pusi samazināt vismazāk attīstīto valstu skaitu pasaulē, bet uh, Vai tas nav simptomātiski, ka tikai trīs valstis 30 gadu laikā ir spējušas izkļūt no šīs šo valstu kategorijas? Mums pirmkārt ir jāpilda savas saistības un jāvēltie 0,2% no sava IKP, lai palīdzētu šīm valstīm. Taču ir jāskatās, lai mūsu politika būtu konsekventa jo no vienas eh, puses mēs viņiem piešķiram palīdzību, no otras puses mēs viņus apzogam, realizējot negodīgu tirzniecības politiku. Valstīm ir jāpalīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām, pielāgoties eh, šai situācijai. Un es domāju, ka mums ir arī jāspēj līdzsvarot eh, sociālā politika, kas tiek piemērota Mums ir jāatbalsta arī vietējo tirgu attīstība, lauksaimniecības sektora attīstība. Un būtībā tas mums ir diezgan liels izaicinājums, bet tas ir jādara. Devis kungam ir jautājums jums. cienījamie, vai jūs piekrītat, jūs izmantojat ļoti stingrus vārdus, jūs apzogat nabadzīgās valstis. Mēs, piemēram, piešķiram divus miljonus mazai saliņai zivsaimniecības attīstībai. Un, uh, savukārt pārdodam par miljoniem tunu zivis, kas tiek nozvejots šajās eh, valstīs. Tā nu mēs darām ar mūsu zivsaimniecības eh, politiku. Arsēns kungs lūdzu, Dēvis kungs, jā, zināmā mērā jums ir taisnība. Zivsaimniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Mm, patiešām ir jautājums, kas ir ļoti dziļi un pamatīgi jāizskata. Eiropas Savienība, manuprāt, ir noslēgusi vienošanās ar šīm valstīm, un šīm valstīm ir, uh, un daudzām Eiropas Savienības valstīm ir pieeja šo valstu uh, zivsaimniecības resursiem. Uh, Taču jautājums, kā lūk šie līdzekļi tiek izmantoti, teiksim, no zivsaimniecības produkcijas e, un kādā veidā viņš šos līdzekļus var izmantot, lai uzlabotu savu e, situāciju. Megais kungs. Paldies, dāmas un kungi. Es domāju, ka e, ministram nav taisnība par to, ka situācija ir uh, optimistiska attiecībā uz šo valstu iespējām izkļūt no vistrūcīgāko valstu kategorijas, jo daudzi jau minēja, ka tikai trīs valsts - Bostvāna, Maldīvu salas un Kapverde ir izkļūšas uh, eh, no šo valstu kategorijas. Tātad mēs nevaram runāt par veiksmīgu politiku. Uh, Ah, šeit mēs runājam par eh, ļoti bagātām valstīm, kurām nav nekādu resursu, piemēram, Šveica vai Japāna, bet mums ir valstis, kurās ir ļoti bagāti tīgi, nab, resursi, bet kuras ir ļoti nabadzīgas. Tātad tas ir politikas rezultāts. Tātad bez tam, ka mēs sniedzam palīdzību šīm valstīm un paveram tām jaunas tirzniecības iespējas, uh, Eiropas Savienībai būtu jāsniedz arī politiska palīdzība un politisks atbalsts, lai veidotu stabilas, demokrātiskas valdības šajās valstīs. Man ir pieteikušies desmit eh, runātāji eh, brīvajā mikrofonā, bet mums ir ļoti maz laika, tā kā es došu vārdu tikai sešiem cilvēkiem, atvainojos pārējiem četriem. Pasesku, Nemeļčevs kundze, Mr. Nikolai and Mr. Ferreira. Tātad šie nosauktie būs runātāji, un es atvainojos pārējiem. Mēs diemžēl nevaram dot vārdus visiem. Pazaisko kundze. Paldies, priekšsētāji. Es domāju, ka 4. ANO konference par vismazāk attīstītākajām valstīm ir laba iespēja pārskatīt starptautisko politiku par tirniecības atbalstu. Šīm valstīm ir liels grūtības tādēļ, ka ir globālā līmenī ekonomiskas pārmaiņas pēc finanšu krīzes. Tā kā turpina pieaugt pārtikas cenas, tas rada milzīgas problēmas, kuras nedrīkst ignorēt. Galvenā doma, veicot tirsniecības atbalstu, ir, lai veicinātu iekšējo konkurētspēju 48 valstīs. Un vēlos tādēļ minēt, cik svarīgi ir nu, nabadzības apkarošana un finanšu palīdzības izmantošana, lai panāktu tūkstošgads attīstības mērķus. Būtu liederīgi iesaistīt jaunatīstības valsts šajā procesā, jo tām ir milzīga pieredze reformējot tirzniecības mehānismus. Man ir Čevis kundze vienu minūtu lūdzu priekšsēdētāji, vismazāk attīstīto valstu progress ir mūsu attīstības eh, progresa atspoguļojums. Vismazāk attīstīto valstu skaits samazinā, eh, samazinājuma temps eh, nozīmē, ka mums ir jāpārskata sava politika. Nu, ir ļoti nozīmīgi turpināt eh, pūliņus mieram, stabilitātei, demokrātijai, cilvēktiesībai. Vēl trīs jautājumi jāņem vērā. Pirmkārt, iekšējs faktors, tāds kā korupcija, demokrātijas eh, izveidošana Eh, un tālāk ekonomiskā ziņā bagātināt mūsu pieju, sniedzot atbalstu lauksaimniekiem, MVU, eh, resursu izmantošanai, lai veidot jaunus instrumentus. Un visbeidzot, padarīt mūsu palīdzības instrumentus mērķiecīgākus un sinhronizējot globālas attīstības politikas ar valsts vajadzībām un pilsoniskās sabiedrības vajadzībām, mēs varēsim labāk atbildēt uz izaicinājumiem. Kurš lāsts kungam vienu minūtu? Pirms vairākiem gadiem Briselē mēs izveidojām eh, darba plānu palīdzībā vismazāk attīstītiem valstīm, lai varētu mazināt eh, galējo nabadzību šajās valstīs. Un rezultāts ir tāds, ka eh, visvairāk no globālās krīzes cieš šīs mazāk attīstītās valstis. Un tomēr desmit gadus vēlāk mēs nesam sasnieguši nospraustos mērķus, un tikai divas no 48 valstīm ir eh, spējušas izkļūt no šo valstu saraksta. Apvienoto nāciju konferencē Stambulā tika runāts par paveikto darbu un veidots jauns darba plāns. Mums ir jāturpina šī apņemšanās un jāņem vērā tas, ko esam apguvuši šo desmit gadu laikā un esam gatavi sniegt efektīvu un kvalitatīvu palīdzību. Paldies! Η κυρία Στίλερ, για ένα λεπτό. Stilērs kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsētāji, paldies arī padomēju un komisijai un trīs galvenās lietas, kas jāskata par ekonomikas attīstību un tam līdzīgi ir ļoti labi, bet vēlējos uzdot jautājumu, vai pārtikas pietiekamība būs daļa no diskusijām jūs runājat par reģionu uz dienvidiem no Saharas tūkstnešu, un mēs secinām, ka ļoti daudz lauksaimnieku tur ir sievietes, un ja mēs varētu izstrādāt labākas lauksaimniecības metodas un iegūtu līdzekļus palīdzot tiem, kas ir vismazāk aizsargāti, lai viņi paši varētu ražot sev pārtiku, tad mēs lielā mērā atbalstītu viņu labklājību un stiprinātu viņu veselību. Es vēlu delegācijai veiksmīgu darbu, kas ies, piedalīsies konferencē, bet es ceru, ka viņi arī ziņos mums par to, kāds darbs tur notika un kas tika sasniegts. Paldies, Nikolai Kungdei, vienu minūti. Uh, Paldies, priekšētāji, esmu pārliecināta, ka šis parlaments ir atbildīgs parlaments, tas ir uh, uzņemsies atbildību par rezultātiem, kurus mūsu kopienas sasniegs globālajā solidaritātes projektā cīnoties pret nabadzību. Tāpat esmu pārliecināta, ka mēs esam atbildīgi arī par to, kā mēs izmantojam Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Un es vēlētos iestāties par ideju, ka šai konferencei būtu jābūt kā lieliskai iespējai izvērtēt mūsu solidaritātes modeli. Jo, ja paraugamies uz to, ko mēs dēvējam par vismazāk attīstītākajām valstīm, mēs redzēsim, ka šīs nabadzīgās valstis paliks nabadzīgas un bagātās valstis pieturēsies pie saviem augstajiem dzīves līmeņiem. Mums ir jāpārskata mūsu ziedojuma modelis un atbalsts, kādu mēs sniedzam šīm valstīm, jo mēs riskējam, ka šīs atbalsts būs uh, ar pretēju efektu valstīm, kuram mēs to dodam. Paldies, Ferēra kungam, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī diskusijā mēs runājam par vājāk aizsargātajām valstīm visā pasaulē, kuras cieš tādēļ, ka arī mums neizdodas veiksmīgi īstenot apvienoto nāciju dažādas rekomendācijas. Viņi ir dabas katastrofa, finanšu krīzes žēlstībā un Tomēr no otras puses šīs valstis bieži vien ir ļoti bagātas ar dabas resursiem, un tādēļ viņiem ir jāorganizē sava tautsemniecība un sava sabiedrība, un ir jārod kāds labāks veids, kā risināt asimetrisko situāciju pasaules ekonomikā. Mēs esam izšķērdējuši daudz naudas šajās valstīs, mēs esam ļāvuši izveidoties dažādām nodokļu paradīzēm pasaulē, bet šīm valstīm mēs nepalīdzam uh, izmantot milzīgos dabas resursus, kas tajās ir atrodamas, lai palīdzētu attīstīties. Mums ir jāpalīdz šajās jomās tieši šīm valstīm. Paldies! Komisijas vārdā Fulekungam vārds 5 minūtes. Thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Es domāju, ka šīs ļoti interesantās debates parāda to, ka mēs visi atbalstam kopīgus mērķus. Tas ir arī atspoguļots kopīgajā rezolūcijas priekšlikumā, ko ir prezentējušas politiskās grupas. Es gribētu e, minēt sekojošus galvenos mērķus, kurus mēs atbalstām viskopīgi. Pirmkārt, konferencē ir jābūt uz rezultātiem virzītai un Eiropas Savienībai ir jāizteno savas saistības. Mērķis ir atbalstīt eh, valstis, lai tās var izkļūt no vismazāk attīstīto valstu statusa. Mēs uzņemamies saistības eh, gan attiecībā uz parādu mazināšanu, piekļuvu tirgumu, kā arī oficiālas attīstības palīdzības daļas piešķiršanu vismazāk attīstītajām valstīm. Pilnīgi skaidri po politikas eh, konsekvencei ir jābūt eh, attiecināmai uz visām politikas jomām, atbalstot vismazāk attīstītās valstis cīņā pret nabadzību un jāpiešķir prioritāte, kā jau godējumā deputāts Štīlers sacīja, pārtikas drošumam, lauksaimniecībai un infrastruktūrām. Un tik tiešām, kā jau godējumais deputāts Dēvā ieteica, tirdzniecība ir ar ļoti nozīmīgu lomu. Mēs visi attīstā, atzīstam vismazāk attīstīto valstu primāro atbildību savas attīstības ziņā. Tāpēc ir nepieciešama laba pārvaldība un citu pasākumu, lai varētu izmantot vislabākajā veidā šo valstu pašu resursus. Un, uh, pat, ja tām nav praktiski nekādas atbildības par klimatu pārmaiņām, tomēr šo pārmaiņu sekas ļoti smagi skars eh, vismazāk attīstītās valstis. Mums jāpalīdz tām ir pielāgoties. Un parlamenta vienmēr ir atbalstījis vismazāk attīstīto valstu jautājumu, un esmu pārliecināts, ka tas arī tā turpināsies. Paldies! Paldies, komisāri! Un Tagad dodam vārdu Nemetkungam no padomu. Liels paldies! Uh, Dāmas un kungi! Runājot par tādiem kopsavi, kopsaucējiem. Es gribētu atgādināt 2002. gadu, kad notika konference Monterējā, un padome ir uzsvērusi e, tajā laikā vajadzību mobilizēt visus iespējamos e, finansēšanas avotus, kā uh, arī veidot jaunus inovatīvus finansēšanas mehānismus, nodrošināt privāta sektora atbalstu un attīstības valstu atbalstu. 2011. gada pavasarī padomi ir atzīmējis, ka Eiropas Savienība apspriež inovatīvu finanšu, uh, finanšu instrumentu izmantošanu. Uh, lai nodrošinātu paredzamu finansējumu attīstībai, īpaši vērstu mm, uz tām valstīm, kas ir visneaizsargātākās. Es vēlētos pievienoties Pülskunga viedoklim par to, ka ir svarīgi pildīt savas saistības un arī viņa komentārus par to, cik svarīga ir iespēja veicināt tirdzniecību starp šīm nabadzīgajām valstīm un Eiropas Savienību. Paldies! Much, minister. Paldies, ministra kungs! Mums ir virkne e, rezolūciju, par kurām ir jābalso, un balsojums notiks rīt pulksten 12.